Un Nākamais aspekts ir jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un mēs runāsim par Eiropas Savienības izaugsmi. Un tagad lūdzu, Malkams Hārbors, divas minūtes ir jūsu rīcībā. Well, great... Priekšsēdētāji ir ārkārtīgi patīkami uzdot šo jautājumu. Un esmu ļoti gandarīts, ka mana grupā šo jautājumu arī uzdevām. Mēs bijām pirmie kas uh, uzdeva šo jautājumu, un tas skaidri parāda, cik ļoti svarīgi, lai mm, tiešām Eiropas Savienībā eksistētu attīstības politikas. Mums ir svarīgi, lai tiktu radīts jaunas darba vietas reālajā ekonomikā, un lai šīs darba vietas tiktu radītas, neradot jaunas papildu investīcijas un jaunas budžeta izmaksas. Un mums ir ļoti svarīgi runāt par iespēju Eiropas Savienības iekšējā tirgu. Krocmena kungs arī uzdos jautājumu un runās par kaut ko ļoti līdzīgu un izskatās tiešām, ka daudz cilvēku domā par vienu un to pašu. Tā ir viena no lielākajām iespējām šobrīd, jo mums ir ļoti svarīgi, lai lietas virzās uz priekšu, lai mazi uzņēmumi arī varētu sākt un turpināt darbu. Mūsu vēsture parāda, ka mazi un vidēji uzņēmumi ir radījis vairāk darba vietu visos sektāros pēdējo desmit gadu laikā, it īpaši pakalpojumu jomā, kur vispār ir radušās jaunas uh, uzņēmē darbības iespējas, un tāpēc ir nepieciešams izmantot šīs iespējas. Kolēģi, daudzas valdības neatbalsta šīs iespējas, viņi neizmanto tos instrumentus, kas jau ir radīti. Un runāšu arī par digitālo mm, vienotu tirgu katru nedēļu es saņēmu jaunu ziņojumu par to, cik svarīgi ir eh, investēt digitālā infrastruktūrā un ka ir nepieciešams izmantot šo digitālo tirgu, lai varētu radīt jaunas darba vietas. Paldies Redingas kundzei, ka viņa ir eh, daudz ko ieguldījusi šajā darbā, tad, kad viņa bija komunikācija un telekomunikācija komisāre. Mēs esam ieinteresēti digitālajā vidē. Mums ir ļoti svarīgi, lai arvien vairāk uzņēmumu strādā interneta vidē. Jaunākie ziņojumi parāda, ka Eiropas Savienība ir vislielākais pasaules reģions e-komercijā, un manuprāt, tas ir milzīgs sasniegums. Mums ir iespējas, mums ir instrumenti. Tad kāpēc mēs uh, nedaram visu, lai mūsu valdības izmanto šīs iespējas, lai radītu arī jaunas darba vietas? Paldies! Paldies Hārbarkungam! Nākamais runātais ir, ir Tomas Hendel. Lūdzu. Priekšsēdētāji, liels paldies! Cienījamie kolēģi, nu jau vairākus gadus mēs piedzīvojam uh, taupības politiku, kas uh, ir uz cilvēku pleciem, un tas attiecās uz daudzām valstīm. Tas uh, rada arī nopietnu apdraudējumu papildu recesijai. Uh, Un daudzos gadījumos mēs nepamanām to, ka ekonomikas e, jomā mums trūkst jauna darba vieta un netiek e, nostiprināts esošās darba vietas, jo tas ir svarīgākais ekonomikas faktors dalību valstīs. Un rodas sajūta, ka izaugsme nav vienīgais risinājums, bet izskatās, ka ir nepieciešams arī mazināt tāpības politiku. Šobrīd vienkārši tiek runāts par izaugsmu, tā kā par tādu uh, ziepju burbuli, kas varētu visu ko atrisināt, bet nē, tā nav. Daudzās valstīs tā nenotiek. Uh, Eiropas komisijas darba programmā 2013. 13 gadam ir teikts, ka Eiropas Savienībai ir viss nepieciešamais, lai varētu radīt sociāli atbildīgu kopienu, lai iet, e, veicināt ekonomiku un būt priekšgalā jaunajā industriālajā revolūcijā. Kolēģi, tas visticamāk nozīmēs to, ka mēs samazināsim sociālo aizsardzību, lai kapitāls varētu veiksmīgāk darboties, lai būtu skatotiski konkurētspējīgāki. Un izskatās, ka tas, ka tas atkal notiks līdzinējā pieredze. Eiropas Savienībai ir vajadzīgs tāds izaugsmas plāns, kurā cilvēki var līdzdarboties, kur cilvēkiem ir jaunas darba vietas un kur cilvēki var dzīvot nepakļaujot sevi nabadzības riskam. Un tas nozīmē, ka mēs varētu pat atteikties no šī liela konkurētspējas mērķa un tiekties uz sociāli atbildīgo kopienu. Un tas nozīmē arī to, ka ir nepieciešams uh, nodrošina taisnīgu nodokļu aplikšanas politiku, tā lai tiktu atvērtas perspektīvas eh, eh, arī nabadzīgākajiem slāņiem, tā lai, piemēram, apliktu ar nodokli bagātākus un ir nepieciešams nodrošināt arī eh, klimata pārmaiņu apturēšanu un vīdes aizsardzību. Mums ir plāns un un uh, es vēlos, lai šie jautājumi tiktu turpināti. Runājot par to, lai mēs būtu jaunās industriālās revolūcijas priekšplānā, tas ir iespējams tikai un vienīgi tad, ja šī industriālā revolūcija cilvēkiem dod jaunas nākotnes perspektīvas, nevis tikai piepilda kabatas dažiem atsevišķiem, un tas ir svarīgi šim parlamentam. Paldies! Äh, Paldies Hendel kungam! Nākamais runātās Ferēras kundze. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Ja jūs parādzīsieties uz ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā, tad, 2000, eh, 2000, nu, tad tas ir jādara objektīvi. Ir jānoliek pie malas ideoloģija. Mums ir krīze 2012. gadā un kopš 2010. gada spēcīgā konsolidācijas disciplīna ir tikusi izmantota tādā ļoti stingrā veidā attiecībā uz vis uh, neaizsargātākajām ekonomikām. 2009. salīdzinot ar 2009. gadu IKP pieaugums ir tikai 0,1%. Portugāla darīja tieši to, ko Trojka lika 2011. gadā recesija bija mīnus 1,7%, savukārt izaugsme bija 0,07%. Mēs esam sinhronizējuši taupības politiku ar tām valstīm, kurās ir budžeta pārpalikums, līdz ar to viņiem bija, ir valstis, kurām ir deficīti, kas viņiem tikuši uzspiesti, un šī taupība ir bijusi pārmērīga Spēcīgākās valstis līdz ar to tagad virzās uz priekšu un panāk progresu. Kopējais IKP pieaugums Eiropas Savienībā 0,1%, bet eh, varbūt, ka tagad šis skaitlis būs mīnus 0,6% jauni cilvēki. Uh, ir zaudējuši darbu. Izbeidziet vienreiz eksperimentēt. Mums ir jāmaina savas diskusijas veids. Vieni cilvēki cieši uh, laikā, kad citi gūst progresu. Mums ir jāmaina viss šī te Eiropas Savienības uh, arhitektūra. Mums ir jāizdara attiecīgie secinājumi balstoties uz šo situāciju, runājot par budžeta konsolidāciju. Viss šī te arhitektūra ir jāpārskata. Uh, ir kaut kas jāmaina. Konsolidācijas termiņi attiecībā uz budžetu ir uh, jāpastiepa garāk. Mums ir jābūt realistiskiem, ir jābūt vismaz kaut kādām minimālām nepieciešamām procentu likmēm. Un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tie, kas dod finansējumu tām valstīm, gūst pēļņu mums ir jāsamazina šis milzīgais sloks, un es domāju, ka tas mums Eiropas Savienībā ir jādara. Šodien mēs atzīstam, ka kredīts uh, netiek ieguldīts reālajā ekonomikā. Eiropas Savienībā ir uh, tāda nepareiza rūpnieciskā politika. Mums ir nepieciešama savādākā ārējā tirzniecības politika, tāda, kas nāk Eiropas Savienībai par labu, bet tas viss ir jādara. Uh, neuzliekot pārāk liels sloks cilvēkiem, kas to nav pelnījuši. Es gribētu lūgt eh, nemuļķot mums sevi ar politikām un pilnvarām, kas kalpo tikai par to, lai attaisnotu to, kas līdz šim jau ir paveikts. Mums ir jāmaina savu pieeju, un tas ir jādara. Jācīnās pavisam nopietni pret bezdarbu, pret eh, bezcerību, un tas viss ir jāpārskata. Paldies! Paldies Ferēras kundzei! Kreutzmann kungs lūdzu priekšsēdētāji, komisāra Redings kundze. Es piekrītu savam kolēģim Harbor kungam, mums ir ļoti liels iespējas, ja mēs attīstīsim digitālo iekšējo tirgu, jo digitālais iekšējais tirgus dod uh, iespējas radīt jaunas darba vietas mazajos un vidējos uzņēmumos. Un mums ir arī jāraugās, lai mēs šo birokrātijas slogu samazinātu, jo tas visbiežāk ļoti negatīvi ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības izaugsmas pakts. Šajā ziņā Eiropas Investīcija banka var nest ļoti būtisku pienesumu, bet tas nozīmē arī to, ka tā ir nepieciešami atbilstīgi finanšu līdzekļi. Kolēģim Hendelim es gribēju teikt, ka mums ir nepieciešama nevis šķiru cīņa, bet tā vietā mums ir jāmēģina padarīt Eiropas nodarbinātības tirgu elastīgāk. Mums ir liels iespējas. 50% jaunie, ir jauniešu bezdarba līmenis Spānijā, arī Francijā šis skaitlis ir ļoti augsts. Savukārt mums Vācijā ir nepieciešami darba spēki, un ja mums izdotos uh, piedāvāt šiem jaunaišiem bezdarbniekiem uh, šo darbu, tad mēs iegūtu liels iespējas um, dot uh, jaunas darba vietas, saglabāt vecās darba vietas un arī uh, samazināt bezdarbu Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgāk nekā šķiru cīņa, un pie tā ir jāstrādā. Ārotbiedrības šajā ziņā var nest ļoti būtisku pienesumu. Mums ir nepieciešams investēt um, infrastruktūras projektos, šajā ziņā enerģētika, satiksme, telekomunikācijas un arī privāta līdzdalība ir ļoti būtiski jautājumi, jo vienmēr tiek rēķināts, vai investīcijas atmaksājas, un tāpēc ir būtiski, lai tieši Eiropas investīcija bankai būtu pietiekam daudz finanšu līdzekļu. Eiropas izaugsmas pakts izdosies tikai tad, ja mēs visas negatīvās lietas iekšējā tirgu likvidēsim, un es gribētu atkal atgriezties pie Harbora kunga, šobrīd iekšējā tirgus komitejā mēs cīnāmies par to, lai tālāk attīstītu iekšējo tirgu, jo tas piedāvā milzīgas iespējas, lai radītu jaunu izaugsmi, un kas ir ļoti būtiski, lai palīdzētu izveidot jaunas darba vietas Eiropas iedzīvotājiem. Paldies! Eh. Hendelkungs. Kreutzmann kungs priekšsēdētājs atvainojas. Vai jūs piekrītat atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Hendelkungs vēlas jums uzdot jautājumu, lūdzu. Kreutzmann kungs, es īsti nesaprotu, ko jūs domājat ar šķiru cīņu, pieminot manu vārdu. Ja jūs uzskatāt, ka šķiru cīņa ir tas, ka privātie īpašumi nemitīgi auga Eiropā, savukārt nodarbināto algas un uh, sociālās iemaksas visu laiku samazinās, nu tad jūs pareizi esat sapratis to, ko es domāju. Kolēģi Hendel, es domāju, ka tas nav izaugsme darba vietas rada ekonomiku, un jauns darba vietas radīsies tikai tad, kad tirgu ienāks konkrēt spējīgas preces, un tad būs iespējas jaunas darba vietas radīt. Uh, mazos un vi vidējos uzņēmumos. Mums ir 23 tūkstoši uh, miljoni mazo un vidējo uz uzņēmumu. Es domāju, ka ja mēs radītu jaunas darbies, tad problēma tiktu risināta. Tik vienkārši jau arī tas nemaz nav. Un es saku atkal un atkal Eiropas parlamentā, ir jānorāda arī, ka arī Vācijā ir zināmas problēmas. Sadarbība, darbs kopā, tas ir ļoti būtiski, nevis tikai runāt uh, par, par, par dažādām lietām, kas nenes nekādus risinājumus. Paldies! Καλώς το βήμα την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Liels paldies! Lūdzu, Redingas kundze. Priekšsēdētāja komisija ir izstrādājusi uh, stratēģiju izaugsmē Eiropā. Atceramies, ka mēs šeit runājam par Eiropas 2020. gada stratēģiju. Mēs arī esam izstrādājuši dažādas iniciatīvas tā, lai radītu jaunas darba vietas un veicinātu izaugsmi gan īstermiņā, gan vidējā termiņā, tai pašā laikā pieturoties pie fiskālas disciplīnas. Šobrīd ir nepieciešams uh, par prioritāti izvirzīt izaugsmas stratēģijas īstenošanu. Uh, un ir nepieciešams šos pasākumus tiešām virzīt uz priekšu. Un šeit es, piemēram, runāju par jaunām darba vietnām, par uh, vienotā tirgus uh, normatīvo aktu un pirmo un otro, un visas šīs prioritātes ir, uh, ir iekļautas arī 2013. gada izaugsmes pārskatā. Mēs zinām, ka mēs šeit runājam par ļoti konkrētiem pasākumiem, mēs saprotam, kā sociālā taisnīguma un labklājības īstie uh, jautājumi ir risināmi tikai tad, ja mēs risināsim struktūrālas problēmas mūsu ekonomikā, piemēram, stabilizēsim eirozonu kas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, viens no visātrāk risināmiem jautājumiem šobrīd. Mums ir nepieciešams izdarīt visu, lai Eiropas ekonomikai tiktu atjaunota uzticība, jo, ja nav uzticības, nav investīcija. Un, ja nav investīcija, tad nebūs arī izaugsmas iespēja un izaugsme ir mūsu atbilde Eiropas esošajām problēmām, kas mums visiem ir svarīgi. Mums ir nepieciešams saprast iemeslus un turpināt izrādīt absolūto pārliecību un turpināt būt solidāriem. Mums ir nepieciešams uh, radīt labvēlīgu vidu ja, jaunām darba vietā un izaugsmē, tāpēc arī komisijas 2013. gada uh, pārskatā un ir uzsverti pieci pamatmērķi. Pirmkārt, diferencētā ko, fiskāla konsolidācija. Otrkārt, uh, normālu uh, kredītu izsniegšanas sistēmas atjaunošana. Treškārt, izaugsmes un konkurētspējas veicināšana šodienas un rītdienas uzdevumiem. Uh, Un nākamais aspekts ir bezdarba apkarošana un sociālo uh, seko apkarošana. Un pēdējais uzdevums ir valsts pārvaldes modernizēšanā. Pēdējā jomā var darīt ļoti daudz ko, tīpaši jautājumos, kas ir saistīti ar valsts iepirkumu konkursiem, ar valsts pārvaldes digitalizāciju, uzlabojot tiesu iestāžu sistēmas daudz veiksmīgākas, tā lai uh, Uh, tiesu iestādes varētu veicināt uzticību. Šīs prioritātes ir struktūrālas un, protams, būs nepieciešams laiks, lai varētu tiešām līdz galam to visu realizēt un īstenot. Un tieši tādēļ vidustermiņa un ilgtermiņa projektos mums ir jāiestrādā šie mērķi, bet tikpat lielā mērā ir nepieciešama īstermiņa pasākumi, tā lai šie mērķi būtu īstenojami. Un šeit mēs pirmām kārtām runājam par Eiropas budžetu. Tas ir tādēļ, ka Eiropas Savienības budžets pēc būtības ir investīciju instruments, un šīs investīcijas ir iespējamas visur Eiropā. Mēs nevaram runāt par izaugsmi, ja neatbalstam ideju par to, ka ir nepieciešams mērtiecīgas investīcijas. Eiropas Savienības budžets ir viens no svar, svarīgākajiem instrumentiem attiecībā uz mērtiecīgām investīcijām. Uh, Ja mēs vēlamies panākt, lai visā Eiropā būtu izaugsme, ir ļoti svarīgi, lai būtu budžets, kas ļauj investēt visur Eiropā. Un tad tas kļūst par nosacījumu, par priekšnoteikumu reālajai izaugsmai. Un tas, protams, skar daudz gadu finanšu plānu, tā lai mēs izmantotu pilnīgi visu Eiropas Savienībā, kas ir vajadzīgs izaugsmai. Vēl viens svarīgs aspekts ir Eiropas komisijas 2013. gada darba programma. Un šajā programmā ir iekļautas izaugsmas iniciatīvas, kas jau tiek, uh, uh, fun, kas, kas jau tagad funkcionē un tiek pielikti jauni aspekti. Un mēs vēlamies, lai mūsu priekšlikums atbalstītu padome un, uh, protams, šī ir prioritāra lieta. Komisija arī ir paudusi uh, savu nostāju par tā saucamajiem fiskāliem multiplikātāriem. Un lai saprastu, kā dalību valstīm uh, risināt uh, problēmas, kas ir saistīts ar uh, piekļuvi zaudējumu finanšu tirgiem. Un vienīgais risinājums, kas viņiem ir, ir konsolidācija, un viņi nevar to vairs atlikt. Savukārt, tās dalību valsts, kurām ir lielākas fiskālas manevrēšanas iespējas, viņi ir stabilizējošie faktori, un viņi attiecīgi var izmantot uh, Uh, to, lai varētu veicināt izaugsmē. Runājot par uh, tekošā konta pārpalikumu, šobrīd Eiropas komisija strādā pie uzdevuma, kas ir saistīts ar uh, tekošā konta pārpalikumu, un mēs plānojam arī atbalstīt Eiropas semestra rekomendācijas. Nobeigumā runāšu par Eiropas investīciju bankas kapitāla palielinājumu. Investīciju bankas uzdevums būs arī palielināt par 100 miljārdiem eiro uh, kapitālu, un turpmākajos gados Eiropas investīcija banka savos investīcijas uh, projektos uh, atspoguļos arī šo palielināto investīciju kapacitāti. Mums ir ekonomikas savienība, mums ir kopīgā valūta, un mēs vēlamies, lai mūsu iekšējais tirgus darbotos ar vien veiksmīgāk. Taču mums ir arī citi, ne tikai ekonomiskie mērķi, bet arī politiskie un sociālie. Un šeit nedrīkstam nepieminēt mūsu iedzīvotājus. Eiropas uh, Savienības padome tiekas šobrīd, un viņi vēlas runāt par arvien plašāku un patiesāku monetāro un ekonomikas savienību Un, protams, ir nepieciešams uzklausīt Eiropas parlamenta viedokli, kas patiešo ievēlēts un līdz ar to pārstāv Eiropas Savienības iedzīvotājus. Mūsu mērķis ir radīt solidāru, stabilu un uh, jaunas darba vietas radošu Eiropu. Paldies! Eh, Paldies! Tagad uzklausīsim runātājs politisko grupu vārdā. Tagad došu vārdu kolēģim Andriesam Švāba kungam. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Diskusijas par izaugsmu Eiropā pavisam noteikti ir sa vairāk saistīts ar to, ko tagad teica Redings kundze, nekā ar to, ko mēs dzirdējām iepriekš diskusijās. Izaugsmas Eiropa cieši no tā, ka mums neizdodas pietiekam lielā mērā īstenot tos pasākums, par kuriem mēs esam vienojušies. Un kā Redings kundze jau sacīja, tas mazāk ir saistīts ar to, ka mums ir pārāk maz regulējumu. Manā skatījumā izaugsme var rasties tikai tad, ja sociālās tirgus ekonomikas um, kontekstā mēs izveidojam tādu iekšējo tirgu, kas patiesi darbotos. Un mēs esam redzējuši to, ka tādas valsts kā Grieķija, Portugāla un arī, lai atgriežu tos pie Ferēras kundas teikto, ir uzsākušas reformas, kas visas Eiropas mērogā ir lieliskas, kas nes progresu Un Grieķija un Portugāla līdz ar to ir to valstu priekšgalā, kas īsteno reformas, un tāpēc mēs redzam, ka ar reformām vien izaugsme Eiropā nevar panākt. Šeit ir jādomā par to, lai pasākumi, kas kā likumdošana ir ieviesta, tiktu arī pareizi īstenota. Un tas ir arī ļoti būtiski tas, ko Redings kundze sacīja. Īstenošana un piemērošana ir ļoti būtiska, un tāpēc valsts administrācijās ir ne. Ir jāpa, jāpadomā par to un ir labāk pārvaldība jānodrošina iekšējā tirgu, jo ja mums ir la... nepietiek ar to, ka mums ir labs regulējums, vajag to atbilstīgi īstenot. Izaugsme var rasties tikai tad, ja cilvēki jūtas droši un uzticas eh, tirgus ekonomikai un ir droši, ka tie pasākumi, ko mēs esam uzsākuši Eiropā, novedīs mūs uz pareizā ceļa. Un ir ir labs piemērs. Un ja mēs runājam par uh, un, un nebūtu pareizi uzreiz mainīt kurs. Kurs ir jānotur un cilvēki ir jāpārliecina par to, ka reformas, kuras mēs esam uzsākuši, ir ceļš pareizā virzienā. Un ja mēs to kopīgi izdarīsim, tad mēs būsim konkurētspējīgāki Eiropā nekā iepriekš. Paldies Švāba kungam. Ferreiras kundze ir pacēlusi zilo kartīti. Lūdzu, Ferreiras kundze. Paldies Švāba kungam. Es gribētu jums uzdot jautājumu. Jūs atzīstat, ka Vācijas budžeta pārpalikums ir rezultāts tam, ka šī valūta jau bija piesaistīta ar netika šīs valūtas vērtību. Tagad pieaug jūsu budžeta pārpalikums, tad savukārt kaut kur citur kāds cieš. Un Vācijas veiksme ir saistīta ar to parādu, kur jūs esat uh, uzlikuši citām valstīm, un tas tikai auga augumā. Paldies! Švābkungs, paldies kolēģi Ferēra par šo jautājumu. Es nekad neesmu apstrīdējis, un es domāju, ka Vācijā to neviens nedarīs, ka vienotais tirgus un uh, sadarbība Eiropā ir uh, nesus pozitīvs rezultāts arī Vācijai, un tāpēc mēs esam gatavi būt solidāri. Un es domāju, ka pirmais solis ir reformas un ir jāsako tālākiem soļiem. Mēs strādājam visi vienos Eiropas labā, vienots un solidārs Eiropas labā, bet mēs nevaram tagad sākt tos pasākums, kurus mēs esam uzsākuši, likvidēt. Es domāju, ka mums ir jā, jānotur šis kurs un mums ir jāmēģina pārliecināt visu Eiropas iedzīvotāju, ka tas ceļš, ko esam uzsākuši, ir pareizais ceļš. Un ja mēs tā darīsim, tad mēs arī nonāksim pie lielākas solidaritātes. Paldies! Paldies Švāba kungam! Tagad došu vārdu sociālistu un demokrātu grupas vārdā Sērkas kungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Žēdingā, jūs runājāt par Eiropu, kurā pieaug darba vietas skaits. Bet problēma, komisārs Kundze, ir tā, ka Eiropā ir iznīcināta divas miljonu darba vietas pēdējā gada laikā. Un eh, papildus tam tas Tam pievienojas e, ilgtermiņa bezdarbnieki jaunieši, kas ir e, bezdarba, e, ka mums ir hroniska problēma. Es zinu, ka jums nav tās pašas bažas, kas mums, bet mums gribam izprast, vai jūs uzskatāt, ka vajag turpināt ar piedāvātajiem pasākumiem, cik tālu, līdz kam, cik ilgi mēs eksekutēsim, spāņu valoda ir ļoti bagāta, Izpi, e, cik mēs ekseku, eksekūcijas piemērosim dienvidu e, valstīm, kur tiek piemērotas austeritātes politikas, kas netiek pavadītas ne ar kādiem izaugsmes pasākumiem, cik ilgi mums vēl būs vajadzīgs e, skatīt acīs troģēdās eh, sociālās traģēdijas. Eh, cik ilgi mēs eh, uzrunāsim kā pret sienu mūsu institūcijas, kas neko negrib mainīt? Kad beigsies anticikliskās politikas? Cik ilgi pieaugs posts, nabadzība, bezdarbs? Runājot par reizi Eh, runājam par Eiropas budžetu, kā mēs varam eh, aizstāvēt, kādas investīcijas eh, šajā budžetā ir. Kā mēs varam aizstāvēt politiku, kas ved mūs uz bezdibeni, kā sacīja Ferreiras kundze? šeit ir runa arī pieprasījuma, ne tikai piedāvājuma problēma. Un tā kā nav, nav pieprasījuma, tad arī piedāvājumu ražojošie uzņēmumi ir jāslēdza jo tiek šobrīd iznīcināts pieprasījums un tādā veidā tiek iznīcinātas darba vietas. Esiet arī jūs, komisija, eh, pietiekami elastīgi un neieslīgstiet eh, ideoloģiskos eh, prātuļojumos. Paldies, Serkas kungs. Nākošais runātājs Manders. Aldes grupas vārdā uz pusotru minūti. Dank u wel voor. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs. Šeit mēs jau krietnu laiku runājam par izaugsmu Eiropā, kas ir kļuvis par tādu kā atslēgas vārdu izaugsmas un darba vieta, bet es domāju, ka tas iet roku rokā ar uzņēmēju un patērētāju uzticību tirgus nākotnē. Tāpēc, ka valsts lēmējas tādas eh, un institūcijas nav uzņēmēji, un eh, tām eh, vajag tikai izveidot inst, mehānismu, kas dod patērētājiem un ražotājiem un pārdevējiem veikt pirkšanas pārdošanas aktus. Un šobrīd liekas, ka vesela rinda likumdošanas aktu, kas ir pieņemta Eiropā, tiek uz, uz, uzskatīti par šķērsli brīvai tie, uh, uzņēmē darbībai. Ļoti bieži tiek sacīts, ka mēs daudz runājam, bet tas neatspoguļojas darbos ar direktīvām, kas tiek nepietiekami vai slikti vai transponēts vai atšķirīgi transponēts dažādās valstīs. Un nu jau krietu laiku mums tiek lūgts koncentrēties lai, no, uz to, lai noteikumi visur būtu piemēroti vienādā veidā. Ja tas nedarbojas ar direktīvu palīdzību, tad tiek aicināts dot brīvus, rīcības brīvību valstīm. Šeit ir runa par noteikumiem, kam ir jābūt vienādiem visiem, ikvienam uzņēmējam un patērētājam. Tālāk. Par subsīdijām un nevis fiskāliem pamudinājumiem. Drīzāk vajadzētu mudināt uzņēmumus investēt inovācijās un e, in, e, mudināt ar fiskālām e, pamudinājumiem. Inovācijas mums ir ļoti vajadzīgas. Paldies, Manderskungs! Tālāk. Paksas kungs EFD grupas vārdā uz vienu minūti. Ka Iš tiesų taupimo priemonė. Priekšsēdētāji. Asketismu pasākumi ir radījuši bīstam lejpējošu spirāli. E, e, līdz šim bija iespēja nopelnīt pietiekami, lai iekrātu, un šobrīd mēs esam esam mēģinājuši um, likt pieaugt IKP par dažiem eh, procentiem, un pēc tam sākas brīvais eh, kritiens, un atkal mēs veicam darbības, lai eh, mēģinātu nostabilizēt situāciju. Mums ir jāsaka pilnīgi skaidri, šie asketismi pasākumi neko nav devuši ekonomikai, arī ne sociālo labklājību. Pirmkārt, mums ir jā veicina ražošana. Otrkārt, mums ir vajadzīgi uzkrājumi, bet mēs nedrīkstam uzkrāt atņemot cilvēkiem bet liekot bankām apmaks, eh, samaksāt birokrātiju samazināšanu. Un treškārt ir nepieciešama efektīvāka naudas tērēšana. Paldies, Paksas kungs. Nākošais runātājs. Goja grupas vārdā Humtis uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs Kunds, dārgie kolēģi! Runāsim par izaugsmi Eiropā. To vēlas runātāji, kuri ir iesnieguši šo mutisko uh, jautājumu. Mēs redzam recesiju, kas ir bez precedenta kopš otrā pasaules kara. Uh, Komisārs Kolundz, atsevišķās dienvidu valstīs, tas, ko mēs redzam, ģimenes, kas zaudē darbu, kam nav uh, par ko iztikt. Šeit pat nav runa par izaugsmi, bet par politiku, uh, kur tiek, uh, tiek interpretēta uh, krīze atšķirīgā veidā. Jūs bijāt ar labiem nodomiem, varbūt jūs eh, komunicējāt par labu nodomu politiku un paliek tikai no tā pāri retorika, kas netiek iestrādāta nekādos darbos. Grieķijā, kas tiek izmantots kā izveidinājuma trusīts, lai e, izveidinātu politikas izkļūšanai no krīzes, mēs redzam, ka situācija ir katastrofiska. Turklāt tas vispārinās eh, aizvien vairāk un vairāk. Aizvien vairāk valstu tiek pakļauts šai asketismu politikai. Es nesaukšu tagad skaitļus, ieskatieties Eirostatā, bet tagad uh, uzklausiet šīs politikas pretrunas, kas it kā bija domāt, lai palīdzētu izaugsmēji. Saskaņā ar um, Es turklāt runāju ne tikai par Grieķiju, tas attiec arī uz citām valstīm, kas ir zaudējušas 25% no IKP, kam ir ārkārtīgi liels bezdarba līmenis, tiek turpināt samazināt algas komisijām, kalvo, ka citādi nevar rīkoties, bet šos noteikumus jūs varat mainīt. Kā jūs varat eh, iedomāties, ka varētu šajās valstīs iestāties izaugsme? Tas bija pirmkārt. Otrkārt tika runāts par dienvidu valstu reformu. Ko tas nozīmē? Budžeta sanācijas politika un konkurētspējas politika negatīvi ietekmē izaugsmu. Tas ir skaidrs Grieķijā neraugoties uz uh, algu samazinājumu, uzņēmumi dodas projām, jo krītās pieprasījums, un uzņēmumi dodas projām Eiropas politikas dēļ. Šīs politikas ir neefektīvas, ir jāmeklē citas politikas, jo tās, kas tiek piedāvātas šobrīd, nedod iespēju izaugsmēji. Paldies, Huntis kungs, un tālāk mēs pārējiem pie citiem runātājiem, un es došu vārdu tagad Paula Rangelam uz divātām, divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas eh, vicepriekšsēdētāji, darbie kolēģi, es gribētu apsveikt eh, lielos eh, pūliņus, ko ir piešķīrusi komisija izaugsmes stratēģijai. Nav nekādu šaubu, ka komisija ir uzstājusi un norādījusi uz nepieciešamību piešķirt prioritāti izaugsmēji. Tā ir piedāvājusi vairākus pasākumus, bet gribētu uzsvērt vienu punktu - izaugsmas stratēģiju, kur tika izstrādāta līdz 2020. gadam attiecas uz Eiropas Savienību kopumā, bet šobrīd e, riska valstis un e, korekcijas procesā esošās valstis ir ļoti ekonomiski sarežģītā situācijā. Valsts finanses e, piemēro, finans eh, institūcijas piemēro pūliņus, bet šīm valstīm ir nepieciešama izaugsme. Mūsu izaugsmes stratēģija ir jābūt globālai Eiropas Savienībai, taču jāparedz arī konkrēti specifiski pasākumi par labu izaugsmē valstīs, kas mēģina sakārtot savus valsts kontus. Lūk, to es gribēju pateikt. Nepieciešamība ņemt vērā realitāti, kā kur saskarās Grieķija, Īrija, Kipra, Slovenija, Spānija, Itālija, kurām ir šobrīd nepieciešams daudz koncentrētāks skatījums uz to situāciju, lai e, spētu nodrošināt izaugsmi. Un gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais. Vai Eiropas investīciju banku eh, kapitāls tiek eh, pārvaldīts, un otrkārt, kā tiek piešķirt līdzekļu valstīm, kas ir nonākušas grūtībās. Paldies! Un nākošais runātājs ir Hong Ngoka kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Redīgas kungs, dargie kolēģi! Komisārs Olīrens presē apgalvoja, ka budžeta konsultācijas politika e, ir ar labvēlīgu ieteikumu. Šī tēze izskanēja gada izaugsmas pārskatā un mūs pārsteidz. Visur e, tā tiek piemērota dalība valstīs un nav devusi iespēju sasniegt sagaidītos budžeta samazi, e, deficīta samazināšanas un izaugsmes mērķus. Grieķija samazināja algas Eh, ja tai bija jākļūst par viskonkurētspējīgāko eh, pasaulē, bet tā ir kļuvusi par Eiropas visbezcerīgāko eh, valsti. Komisija norādīja, ka tā nepietiekami novērtēja konsolidācijas politikas negatīvo ieteikumu, ko pat ieteica trojkas ietvaros, ka multiplikatori ir augstāki nekā domāts. Un ja zinātu, ka tas ir 1,5, tad izdevumu par 10 miljārdiem samazinājums eh, radītu katru reizi 15 miljārdu IKP samazināšanos par budžeta konsolidācijas eh, paļaušanos. Eh, Uzticība tai uz to ir jāgaida. Vicepriekšsēdētājs skundze. Ekfin ģenerāla direkcija aizstāv Rikārda ekvivalents, ko ekonomistu valodā runājot. Šobrīd tiek pieļauts, ka pakāpeniska nodokļu samazināšana palīdzētu nodrošināt izaugsmu. Bet visur, kur ir samazināti valsts izdevumi, lai varētu samazināt eh, nodokļus, tas nav devis sagaidīto ietekmi uz izaugsmu. Savukārt, fiskālo ieņēmumu kritums eh, nav devis iespēju samazināt deficītu. ECFIN eh, ģenerāldirekcijas kļūdā ir tā, ka netiek pietiekami ņemta vērā multiplikatora esamība. Šajā gadījumā vai tā ir zinātniska nevērība, nezināšana vai e, deokonservatīvās politikas ideoloģija, ka komisija atsakās pārskatāt šīs tēzes, kā to tikko izdarīja e, SVF. Vēl jau vairāk. Ekonomiskās izvēles nav mūsējās, un tāpēc demokrātijai ir jāizveļ un ir jāsagatavo likumdošanas ziņojumi šajā sakarā. Frau Kollegin Hirsch, Sie haben das Wort. Mhm. Vārds kolēģei Hiršas kundzei pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godētā komisāra Redings kundze. Uh, kā sociālās un nodarbinātības lietu komitejas priekšsēdētāja vietniece, izaugsmas jautājums man ir ļoti būtisks, jo būtībā izaugsme mums eh, sociālajā un nodarbinātības lietu komitejā ir galvenais darbības lauciņš. Sociālākā politika ir tāda, lai cilvēkiem eh, tiktu nodrošināts darba vietas, un eh, mēs savā komitejā vienmēr pievēršamies šim jautājumam, un mēs esam norūpējušies par to, lai radītu jaunas darbvietas. Un te pamatā galvenie ir uh, uzņēmumi, ir tīpaši mazie un vidējie uzņēmumi. Sociālie dažādi pabalsti ir ļoti nozīmīgi, bet tādējādi tie dod palīdzību tikai kaut kādā konkrētā laika brīdī, un tāpēc ir mūsu kopējais uzdevums optimizēt uh, pamat nosacījums, ir tīpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmiem. Tas nozīmē, ka mums ir jāraugās, lai tie likumi, kurus mēs esam pieņēmuši, tiktu īstenoti, jo ir tīpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem vislielākie šķēršļi tiek radīti ar eh, dažādām likumdošanas normām, kas eh, kavē viņu darbību, un tāpēc mums ir ļoti mērtiecīgi jāraugās, lai mēs īstenotu ļoti labi tos likumdošanas aktus, kas ir pieņemti, un eh, tādējādi radīt izaugsmu dalību valstīs. Ja mēs runājam kaut vai par mēdījiem, tad uh, arī šajā ziņā mēs varam radīt ļoti labas un augstvērtīgas darba vietas. Paldies! Paldies Hiršas kundzei! Tad devuši uh, Simānskis lūdzu vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem! Mūsu nākotnes pamatā ir darbs Bezdarba līmenis Eiropas Savienībā šobrīd ir rekordaugsts. Tīpaši jauniešu vidū aizvien vairāk eh, cilvēku vecumā līdz 25 gadiem ir bez darba, viņu ir apmēram 20%. Tad, kad mēs runājam par izaugsmu, mēs nedrīkstam aizmirst šo sociālo grupu, proti jauniešus. Tieši viņiem piekļuva darba tirgum ir vitāli svarīga. Darba vietu skaits ir ierobežots laikos, kad ekonomika piedzīvo lejupslīdi, un pat augstskolu beidzējiem ir ļoti grūti atrast darba vietas. Ekonomikai tas ir liels zaudējums, bet, protams, mums ir nepieciešama arī nekvalificēti jaunieši. Dalību valstīm ir ārkārtīgi grūti ieguldīt izglītībā un apmācībā, jo ir samazināti viņu līdzekļi. Es ceru, ka Eiropas Savienības finanšu perspektīvas būs pietiekami ambiciozas, lai varētu kaut ko mainīt šajā situācijā. Paldies Cimanska kungam. Tagad dodu vārdu Zubers kundzei. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs cenšamies sev pārliecināt, ka ir kaut kāds burvju risinājums. Uh, budžeta samazinājumi varētu neietekmēt izaugsmu, bet es domāju, ka ļoti pretrunīgi sagaidīt, ka tā tas varētu notikt. Ekonomisti visu laiku saka, ka ir nepieciešams valsts investīcijas, lai veicinātu izaugsmi, bet realitāte parāda aizvien dramatiskāk to, ka ģimenes Eiropā cieši. Portugāls piemērs to parāda. Uh, Dažādi subsīdiju un sociālo atbalstu samazinājumi izraisa ciešanas. Sociālais taisnīgums ir viss ekonom, jebkuras ekonomikas pamatā. Tad, kad Portugālē bija izaugsme apmēram 10% apmērā, tad pēc tam mēs redzējām, ka Maziem vidēju uzņēmumi tika sagrauti, darbi tika, darbvietas tika zaudētas. Mums ir nepieciešama stratēģiska ražošanas plāna, kas palīdzēs mūsu ekonomikai, palīdzēs radīt reāls darba vietas, kas palīdzēs eh, atbalstīt reālos strādājošos padome, komisija un parlamenta vairākums šķiet atbalsta vecās zāles. Nu, kā tad darīsim, vai mainīsimies? Paldies, un tagad Krācica Grokulu kundze, kundze divas minūtes. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Es ceru, ka tas, ko mēs šodien apspriežam, un vēstījumi no kolēģi puses ir interesanti ne tikai komisijai, bet arī padomēji, kas drīz Briselē tiksies. Izaugsme nav padomas darba kārtībā šodien, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka vislielākais pacients ir tieši izaugsme, tas ir tas mūsu slimnieks. Mūsu savienības politiskajai nākotnē tas ir ļoti būtisks jautājums. Izaugsme ir pats būtiskākais, tas ir tas, kas palīdzēs mums eh, atjaunot ekonomiku un atjaunot eh, sabiedrību, kas šobrīd cieš un zaudē savu uzticību un ticību Eiropas Savienībai, tīpaši tajās valstīs, kas ļoti cieš no recesijas un taupības politikas, kā mana zeme, Grieķija. Un arī jaunā paudze zaudē ticību nākotnēji jo izredzes tik tiešām ir ļoti negatīvas attiecībā uz nākamo gadu, uz visu Eiropas Savienību, īpaši Eirozonai, ka, kas protams, ir ļoti svarīgs tirdzniecības partners un svarīgākais partners, bet mēs esam ļoti smagā brīdī un saka, ka 2013. gadā Ķīna visticamāk kļūs par vadošo spēku, un 13. gads jau nemaz nav tālu. Un, nu, protams, kaut kas jau vēl mainīsies līdz tam laikam. Šobrīd, kas ir svarīgi, mums ir jāraugās, lai Eiropas Mums ir jāsaprot, ka Eiropas Savienībai nav izdevies panākt līdzsvaru starp uh, budžeta uh, konsolidācijas procesiem un ekonomikas un sociālo kohēziju. Un šobrīd ir pienācis laiks domāt, kā ņemot vērā mūsu nospraustās prioritātes nākamajam gadam, mēs varam ieviest kaut kādas korekcijas, jo nedrīkst būt tā, ka mēs radām tik lielu izslēgtību dažās valstīs. Izslēgšana gan attiecībā uz iztumšanu, gan attiecībā uz darba tirgu, gan uz piekļuvu kredītiem un daudziem citiem jautājumiem. Tie visi ir tādi aspekti, kas, eh, vis, no kuriem visvairāk cieši recesijā nonākušās valsts, un tas ir ļoti būtisks. Bez konverģences un kohēzijas mēs savus mērķus nevarēsim sasniegt. Paldies, sirsnīgs paldies Kracas kundzei. Kracas kundze, Rubiga kungs ir pacēlis zilā kartīti. Viņš vēlas uzdot jums jautājumu. Atbildēsiet, Rubiga kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godāt tā kolēģa Krācas kundze. Brīselē šobrīd padomē tiek runāts par uh, Eiropas Savienības stratēģiju 2020 par izaugsmas un nodarbinātības paktu, kas ir galvenais izaicinājums. Bet vai jūs domājat, ka vai programma Eiropa 2020 un uh, es, un mazo MVU atbalsta programmas, eh, kur ir runa tieši par jaunu sieviešu aizsardzību. Vai jūs domājat, ka tās padomē tiks noteikts par prioritāti un kad attiecīgi tas tiks atspogļots arī budžetā? Lielas paldies par uzdoto jautājumu. Jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Es varu pilnībā piekrist tam, ko jūs šodien uzrunājat, mazi un vidē uzņēmumiem ir nepieciešams uh, laba uzņēmietarbības vide, un to dara Eiropas politiķi un, protams, arī vide, vietējā politika. Mēs šeit runājam par piekļuvi, uh, kas ir saistīta ar likviditātes nodrošināšanu. Uh, Un it īpaši mēs šeit runājam par to, ka Eiropas Savienības iekšienē ir netaisnīgs sadalījums, un tieši par to mēs arī runājam, ka mazi un vidē uzņēmumi cieši visvairāk. Tāpēc arī šeit ir jāsaskata tā problēma, tur ir nepieciešams rīkoties un rīkoties pēc iespējas izšķirošāk. Lielas paldies! Un nākamais runātājs Dominiči kungs, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Mūsu kolēģi Van Gogh kungs teica otrdien, viņš publiskoja rakstu un viņš teica par intelektuālo rīcību. Viņš teica, ka katra valsts var saņemt papildu laiku, lai varētu koriģēt savu pārmērīgo deficītu. Uh, tā lai varētu valsts investīcijas iekļaut e, vērtējumā par mūsu finanšu plāniem. Un tas attiecas arī uz pilnīgu fiskālu konsolidāciju. Jā, es gribēju jums nolasīt dažus citātus. Nu, varbūt kaut kas virzās uz priekšu. Kaut kas saistīts ar nelielu izaugsmu, bet tā nav grieķu valodā mēs runājam par tādu veidu taupību, tā lai varētu, tā lai varētu vienkārši izraisīt zināmas gaidas. Ir nepieciešams, ir nepieciešams saprat, saprast, ka vienkārši tiek uh, uzturēts līdzšanējais uh, kurs, bet uh, cilvēki gaida kaut ko pavisam citu, un tas ir jāsaprast. Šajā rakstā atkal un atkal ir runāts par uh, taupības piekritējiem, par to, ka tā ir tāda tā kā kustība, nu jau ir kļūsi, un daudzie, daudzi, kas uh, ir uh, parādā, un līdz ar to viņiem jātaupa, sanāk tā, ka viņi ir grēcinieki, tāda jezuīta kustība. Mūsu mērķis, protams, ir cīnīties pret bezdarbo un jāpārbauda sociālā dimensija, un tas ir tikai pareizi. Un tas viss ir jādara tad, kad mēs risinām parādu jautājumus. Lielas paldies Dominiči kungam, un tagad lūdzu Eilvorda kungs. Jums ir pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji. Esmu gandarīts par šo iespēju runāt par konkurētspējas aspektiem un ir nepieciešams veicināt Eiropas Savienības izaugsmi, bet šiem pasākumiem ir jābūt roka rokā ar um, uh, nodarbinātības uh, problēmu risināšanu. 2011. gadā jauniešu vidū bija 22% uh, bija bezdarbs jauniešu vidū, un daudzās valstīs pat vairāk par 30%, arī manā valstī īrijā bija ļoti smaga situācija. Uh, jaunieši starp 18 un 25 gadiem uh, daudzi no viņiem uh, ne, nestudē, nemācās un arī nestrādā. Un tas ir ļoti nopietni. Daudz no viņiem kļūst par ilgtermiņa bezdarbniekiem, un tas ietekmē viņu sociālo situāciju. Varam teikt, ka šī ir tāda zaudēta pasaule. Lai Eiropas Savienība varētu tiešām augt, ir nepieciešams darīt visu, visos līmeņos. Un tas nozīmē, ka sociāls problēmas tikpat svarīgas kā ekonomikas problēmas. Savādāk būs uh, tāds ritenis, no kura nevar izkļūt, apburtais loks. Un ir ļoti svarīgi, lai jaunieši zinātu, ka viņi tiek respektēti, viņiem tiek piedāvāts darbs. Eiropas jauniešu iniciatīva ir ļoti atbalstāva iniciatīva, jo mūsu mērķis, protams, palīdzēt jauniešiem. Te pašā laikā dalību valstīm ir jāuzņemās atbildība par uh, Uh, šo uzdevumu. Un, uh, protams, arī budžeta līdzekļu piešķiram šeit ir ārkārtīgi svarīgs, jo tad jauniešiem būs iespēja panākt reālus rezultātus, nevis vienkārši par kaut ko skaistu parunāt. Lielas paldies Elvorda kungam. Nākamais ir Martīna Andersone. Viena minūte ir jūsu rīcībā. Paldies! Mēs šeit runājam par miljoniem cilvēkiem, kuri dzīvo zem iztikas standarta. Un, un bankas ir ar vienu neveiksmīgākā situācijā, un, un tie nodokļu maksātāji par to maksā. Politikas, taupības politikas nerisina problēmas un krīzi, bet īstenībā padara šo krīzi tikai smagāku. Bankas, kurām ir daudz naudas, viņiem tie, ka viņiem nevar vienkārši pateikt, tagad lūdzu aizdodiet naudu, lai nodrošinātu uh, izaugsmi. Un šobrīd ne jau fiskāla disciplīna ir problēmā un trūkums, kas neļauj turpināt izaugsmi, bet uh, ir pavisam citā līmenī šīs problēmas. Ja mums ir tikai reālas investīcijas jauno darba vietu radīšanā, mēs varam kaut ko panākt un mums ir nepieciešams, lai uh, valsts parāds būtu samazināts. Paldies! Lielas paldies! Ulskokas kundze, jums ir pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji! Mēs skaidri zinām, kā ir radusies krīze. Tas sākās ar neregulētajiem finanšu tirgiem, uh, ASV, un tad tālāk tas pārmetās arī uz Eiropu, tad uh, eiro uh, zonas nefunkcionējošas stabilitātes pakts, un tie ir krīzes faktori, kur mēs arī esam piedarīgi. Jautājums tagad ir, kā mēs varam risināt krīzes situāciju. Ļoti svarīgi atbalstīt dalību valstis. Mums ir jāskatās, ka ir daudz resursu ekonomikā, kas ir izmantojami, uh, un tie ir izmantojami ilgtermiņa investīcijām. Piemēram, lai veicinātu klimata pārmaiņu apkarošanas un vīdas aizsardzības. Tā ir ilgtermiņa stratēģija, kas savukārt var palīdzēt mums izvairīties no turpmākajām krīzēm. Un mēs šeit runājam ne tikai par tādiem jautājumiem kā vīde un klimata aizsardzība, bet arī citi sociālie jautājumi, piemēram, tiesības, kas ir sievietēm un uh, jauniešu tiesības, piemēram, runājot par uh, darba samaksu. Mēs vispār nevaram konkurēt ar Ķīnu šai jomā. Līdz ar to mūsu mērķis drīzāk ir saglabāt cilvēku godu un cieņu un attiecīgi saprast, ka mūsu uh, Uh, trumpis ir kvalificēts darba spēks, kurš, protams, tiek pienācīgi atalgots. Lielas paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad lūdzu Silvija Adriāna Tikau. Pusotra minūte. Lielas paldies, komisārs kundze! Mēs tagad diskutējam par ārkārtīgi svarīgu jautājumu Diemžēl 2011. gads ir gads, kas iezīmējies ar, eh, ar vien lielāku nabadzību un sociālo atstumšanu. Bulgārijā un pat Luksemburgā šī situācija nav uzlabojusies. Manuprāt, Eiropas Savienībai ir nepieciešama Eiropas Savienības industrializācija, jo tad mēs varēsim radīt jaunas darba vietas un attiecīgi veicināt izaugsmi. Eiropas Savienība nozīmē to, ka mēs strādājam visu uh, iedzīvotāju interesēs. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam veicināt izglītību, uh, kas iekļaujas arī izaugsmas paktā. Tas nozīmē, ka ir jāfinansē investīcijas un uh, radīt jaunas darba vietas. Ja būs tikai taupības pasākumi, tad nebūs nekādas iza izaugsmas. Ir ļoti svarīgi, lai arī banku sektori piedalās. Um, uh, piedalās izaugsmas radīšanā. Paldies! Lielas paldies tikau kundze, un tagad ir brīvais mikrofons. Divi deputāti ir pieteikušies runāt. Luhana kungs, pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Finanšu grūtību laikā Eiropas Savienībā ir vairāk nekā iepriekš vajadzīgi uh, nekavējot steidzām pasākumu, lai palīdzētu atjaunot ekonomiku. Un tāpēc parlamentam un komisijai ir jābūt sabiedrotiem, kas meklētu veiksmīgus risinājumus. Komisijai ļoti būtiska problēma, kur ir jārisina nekavējoties, ir Eiropas Savienības deindustrializācijas apkarošana. Bez rūpnieciskās bāzes, bez spēcīgas Eiropas Savienības rūpnieciskās bāzes Eiropas Savienībai nebūs eh, iespēja konkurēt ar citiem. Mēs esam pieredzējuši, ka investīcijas rūpniecībā ir sarukušas līdz 2,2% no IKP. Mums ir jāatjauno investīcija ieguldīšana mūsu rūpnīcās, ja pretējā gadījumā mums neizdosies konkurēt ar ekonomiskajām supervarām, kas izmanto jaunās tehnoloģijas. Mūsu konkurenti līdz ar to gūs virsroku un mūsu kā globālā līderloma mēs varēsim aizmirst. Paldies, Rūbika kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Eiropas parlamenta pētniecības un tehnoloģijas iespēju komitejas to ir jau noteikusi tās lietas, kas mums ir vajadzīgas, proti, kādas mums ir tehnoloģija opcijas mobilitātes ziņā. Viena programma varētu būt uh, Connecting Europe, tad digitalizācija, ko mēs varam darīt, lai panāktu progresu šajā jomā, bet tāpat arī Eiropas tehnoloģija institūts ir ļoti būtisks. Jautājums ir par to, kā mēs varam izplatīt šīs zināšanas Eiropā. Mēs zinām, ka šobrīd bērndārzos, skolās, universitātēs tiek prezentētas eh, zināšanas, kas ir eh, izstrādās pirms 25 gadiem. Un visbeidzot, mobilitāte, kā mēs varam mobilizēt resursus Eiropā, kā mēs varam izmainīt šo situāciju, uzlabot gala produktu, kā varam radīt pievienoto vērtību Eiropā, kā varam izplatīt internetu, kā mēs varam uzlabot cilvēku veselību, kā varam īstenot programmu Perfect Life. Tas viss var palīdzēt uh, situācijas uzlabošanā. Lielas paldies kolēģim Rubika kungam. Un tagad došu vārdu Koferatī kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā krīzē ir divas problēmas. Daudzas problēmas ir izskanējušas, bet šīs divas ir īpaši bīstamas - izaugsmes trūkums un darba vietu trūkums, kas tiek par zemu novērtēts. Man šķiet, ka tā ir prioritāte. Nabadzība ir kļuvusi par, eh, par tādu ārkārtīgi smagu problēmu daudzos reģionos, un nabadzība ir eh, patiesi bīstama tendence. Nabadzība un nodarbinātība iet roku rokā. Piemēram, ir sievietes, kas eh, nevar saņemt labāk apmaksātus darbus, uh, un viņas ir spiestas strādāt, saņemot tādu algu, kas viņām liek dzīvot uz nabadzības sliekšņa. Līdz ar to mūsu politikās ir liela trūkuma, ir nepieciešams eh, pret to cīnīties. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs Masipa kungs. Frente a tanta absurda austeridad, deberíamos devolver. Jā, visi šie taupības pasākumi, tas ir vienkārši nožēlojami. Mums taču jāatceras ir arī par savām saknēm, par Eiropas saknēm. Eiropa tika izveidota, lai veidotu ogļu un kopienas un, un tērauda kopienu sākotnēji. Un toreiz, kad mēs aizsargājām šo tirzniecību, tad nedomājam par cilvēkiem. Paldies! Priekšādētājs turpina. Dāmas un kungi. Līdz ar to debats ir noslēgušās. Un tagad pulkstens 12. sekos balsošana. Bet pirms tam tomēr gribētu visiem vēl novērēt laimīgu jauno gadu, priecīgi pavadīt Ziemassvētkus, un ar to sēdu uz mirkli ir pārtraukts līdz 2012.